Tas būtu jāliek aiz auss. Paldies tiem, kas piedalījās šajās debatēs. Paldies! Sí, madame, uh, Sirsnīgs paldies Andrikienas kundzei. Debats par šo jautājumu ir beigušās. Par ziņojumu mēs balsosim rīt pulksten 12. Avant... Neliels paziņojums. Pirmais pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Francijas varas iestādes mūs informē par to, ka Paskāla Grunī kundzes vietā Eiropas parlamentā darbā stāsies uh, Filips Buļjans. Viņš sāks darboties šajā parlamentā 2010. gada 15. decembrī. Es nezinu, vai viņš šobrīd atrodas zālē, bet katrā gadījumā Eh, gribu novēlēt viņam veiksmi er, darbā Eiropas parlamentā. Gribu atgādināt, ka Eiropas parlamenta reglamenta trešā panta otrajā punktā ir teikts, ka pagaidām, kamēr nav pārbaudīts viņa akreditācijas raksts, Bulans Jēkungs darbosies parlamentā ar pilnam deputāta tiesībām. Uh, uh, ar noteikumu, ka viņš nav nekādos citos amatos, kas nav savienojama ar Eiropas parlamenta deputāta lomu. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Pīno Arlačī ziņojums jauna stratēģija attiecībā uz Afganistānu. Vispirms aicināšu izteikties pašu referentu. Jūs rīcībā četras minūtes. Jū, uh, Mr. President. Priekšsēdētāja kundze, Ledija Aštona kolēģi. Ziņojums, par ko mēs šodien runājam, sākotnēji tika apstiprināts vienbalsīgi ārlietu komitejā. Tas ir sagatavots pēc viena gada darba un balstās uz plašām diskusijām Kabulā un Briselē. Šis ziņojums ir mēģinājums paskaidrot kādu paradoksu. Kāpēc tik maz ir izdevies panākt Afganistānā, neskatoties uz deviņu gadu iesaisti Kopš 2001. gada militārās operācijas šajā valstī ir maksājušas vairāk kā 3, miljard, 3 miljardus eiro un arī daudz tūkstoši cilvēku ir zaudējuši dzīvi. Vairāk kā 40 miljārdi eiro ir iztērēti humāniem mērķiem, kas ir daudz vairāk nekā pašreizējais iekšējais koprodukts. Tajā pašā laikā Afganistāna ir lielākais narkotiku ražotājs pasaulē, bet joprojām viena no nabadzīgākajām valstīm, kur lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo neilgi, dzīve ir brutāla un sarežģīta, kā tas bija pirms daudziem gadsimtiem. Vairāk kā 20 cilvēku gadā zaudēja dzīvības kara dēļ, Šī atbilde šo paradoksu nav vienkārša. Opija problēma un kaujinieku problēma ir jāņem vērā. Ilgi tika ticēts, ka var ātri panākt militāru risinājumu, tomēr arī ir tica, tikusi pārvērtēta centrālās valdības joma, kā arī tā efektivitāte, ar kādu varētu strādāt humānā uh, humanās palīdzības sniedzēji. Mēs pilnībā saprotam, kāds ir šeit izaicinājums, un šis ziņojums ir mēģinājums nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem mūsu politikai šajā valstī. Šeit mēs skatāmies uz problēmu no Eiropas skatu punkta. Tas nozīmē, ka Afganistānas krīze tiek skatīta no tāda leņķa, kas nav pilnībā vienāda ar amerikāņu perspektīvu jo šeit ir svarīgas Eiropas vērtības un principi, jo tas ietekmē kā Eiropas pilsoņi skatās uz šo te problēmu, un šeit mēs nerunājam par tūlītēju risinājumu. Skaidrs, ka vairāk kā pirms 65 gadiem mēs atmetām ideju, ka citas valsts okupācija ir laba doma. Pašlaik mēs skatāmies uz valsti, kur kur atrodas uz kara sliekšņa, un tas arī šajā ziņojumā ir attainots. Runājot par Afganistānu, pilsoņi atbalsta civilu pieeju problēmas risināšanai kā alternatīvu militārai pieejai. Mūsu pieeja nav naiva. Un šeit mēs nerunājam par Venēras maigumu pret Marsa spēku. Mēs šeit runājam par solidaritāti, uh, Un ir skaidrs, ka tādu problēmu kā Afganistānā nevar atrisināt ar vienkāršotu pieeju. Ziņojums nāk klajā ar stratēģiju, kas neizslēdz ierobežotu piespiedu pasākumu izmantošanu. Ir skaidrs, ka, lai aizsargātu Afganistānu no teroristu uzbrukumiem un no krimināliem grupējumiem, tas ir nepieciešams. Parlaments uzskata, ka jāapvieno mieru uzturēšanas spēki, diplomātiskie spēki, darbs uz vietas, jāizveido demokrātiskas institūcijas, jāizstāv sieviešu tiesības un jāizveido tāda no abām pusēm ieguvēju stratēģija. Mēs uzskatām, ka ka šo stratēģiju mēs spēsim rūpīgi ieviest, un es gribētu aicināt Lēdiju Aštonu pievienoties parlamentam šajā pasākumā. Paldies! Lielas paldies referentam. Tagad aicināšu izteikties uh, Aštons kundzi. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundzi. Honoring... Es gribēju sākt ar piemiņu Holbruka kungam, kas bija diplomāts, kas bija arī mans draugs un kas gribēja veicināt mieru. Es gribēju arī pateikties ar Lakīkungam par kompetenti sagatavoto ziņojumu un par darbu, ko viņš ir izdarījis, kas ir izsautis plašas debatas pēdējo trīs mēnešu laikā. Ar prieku strādāju kopā ar viņu un strādāšu arī kopā ar viņu un citiem kolēģiem eh, nākošā mēneša laikā, jo mēs pašlaik esam tādā ārkārtīgi svarīgā posmā darbā Afganistānā. Tas, kas ir rakstīts ziņojumā, savā ziņā skar visus no mums, jo ekstrēmisms ir problēma ne tikai šajā reģionā, arī narkotikas no Afganistānas nonāk Eiropā. Mums ir jānodrošina, ka Afganistāna nekļūst par miera ostu teroristiem un narkotiku izplatītājiem. Mums ir jānodrošina labāka, labklājīgāka, mierīgāka nākotne Afgāns, Afganistānas iedzīvotājiem. Un tikai tāds var būt risinājums. Atbildot uz šiem izaicinājumiem, kā jau daudzkārt esmu teikusi, gribu teikt, ka Eiropas Savienība Eiro, eh, Afganistānā ir uz ilgu laiku. Mums ir palīdzības programma līdz 2013. gadam, un esam pārliecināti, ka tā turpināsies arī vēlāk. Mēs esam palielinājuši arī uh, mūsu finansiālās palīdzības eh, apjomu līdz 200 miljoniem eiro. Mēs turpināsim atbalstīt veselības aprūpes, sociālās jomas, arī tiesiskumu ieviešanu valstī. Visi šie jautājumi ir mūsu uzmanības centrā, un man liekas, ka mēs esam panākuši būtiski problēmu svarīgākajos sociālajos sektoros. Kā jau pieminēju, piemēram, iepriekš šeit gribētu teikt, ka pašlaik lielākai daļai no valsts pašlaik ir piekļuve nosacītai veselības aprūpes sistēmai. Kādreiz tie bija tikai 10% no cilvēkiem, kam tas bija iespējams. Salīdzinot ar ANO skaitļiem no 2001. gada, Afganistānā mirs par 40 tūkstošiem mazāk jaundzimušo kā iepriekš, un tas ir tāpēc, ka ir uzlabojusies jaundzimušo aprūpe mēs pēc iespējas vairāk nodrošināsim mūsu līdzekļu izmantošanu ar Afganistānas valdības atbalstu. Līdz pat 50% no mūsu finansiālā atbalsta tiek izmantotas eh, strādājot tieši ar Afganistānas valdību, sniedzot tieši atbalstu Afganistānas valdībai. Tā mēs spēsim uzlabot viņu darba kapacitāti un veicināt viņu darba uzlabošanos. Bet, protams, ka vienmēr ir iespējams uzlabot starptautiskos koordinācijas eh, darbus, un mums ir jāstrādā labāk. Skatoties uz to, ko dara Eiropas Savienība, man liekas, ka mēs esam panākuši būtisku pro progresu. Uh, Eh, tīpaši tad, kad eh, sāka strādāt, jo gaidas jūs sakas, kas ir mūsu īpašais pārstāvis Afganistānā. Mūsu koord darba koordinācija ir uzlabojusies, tā ir daudz konsekventāka. Mēs esam arī pieņēmuši darba programmu eh, strādājot ar Afganistānu un Pakistānu. Tas notika pagājušā gada oktobrī. Runājot par tiem rīkiem, instrumentiem, ko mēs izmantojam gan kopā, gan uh, Eh, to dara tikai atsevišķas nacionālas valstis. Visi šie instrumenti eh, balstās arī uz to, kas tika atrunāts Kabulas konferencē jūlijā. Galvenokārt mums šeit būtu jārunā par pareizu pieeju, nosakot tās jomas, kur mēs, kā Eiropas Savienība, varētu strādāt visefektīvāk. Manā vadībā mēs pagājušā nedēļā tieši par to Briselē rudājām, Un es nonāku šeit pie galvenā punkta, ko gribēju teikt par to, kā mēs ieviesīsim mūsu eksistējošās stratēģijas. Stratēģiskais satvers gan civilajā, gan militārajā sfērā ir izveidots, un kopā ar abiem prezidentiem pagājušā, nedēļa, pagājušajā mēnesī es piedalījos sanāksmē Lisabonā, lai nodotu, lai vienotos par drošības jautājumu kontrolas nodošanu Afganistānas spēkiem. Un nu, izskatās, ka pašreizējā stratēģija pat tiešām dod rezultātu. Runājot par civilo pusi, Kabuls konference bija veiksmīga. Afganistānas valdība strādāja konstruktīvi un tik, ne tikai prasīja naudu. Viņi runāja par to, kā var izmantot esošos resursus, uh, Un mēs arī mēģināsim novirzīt mūsu pūlis uz tām programmām, par kurām esam vienojušies ar Afganistānas valdību. Strādājot pie šīm programmām, mēs esam panākuši pārējais pasākumu ieviešanu dažādās jomās, un tas tieši ir saistīts ar mūsu darba plānu. Mēs saprotam, ka militārie spēki nevar aiziet no Afganistānas līdz brīdim, kad izveidotas civilas struktūras, lai valsti saturētu kopā, lai būtu piekļuva pakalpojumiem, lai būtu mm, nodrošinātas tiesības uz taisnu tiesu, lai būtu drošība. Tieši tāpēc mums jāpalielina mūsu pūles, lai uzlabotu Afganistānas valdības kapacitāti un lai valsts institūcijas strādātu efektīvi un būtu kontrolējamas un atbildīgas arī citos līmeņos, ne tikai nacionālā līmenī runājot, piemēram, par tādiem jautājumiem kā robežu kontrola, narkotiku apkarošana, mēs strādāsim kopā ar afgāņiem, liekot uzsvaru uz tiesiskumu un korupcijas apkarošanu. Un nobeigumā es gribēju pieskarties sekojošam jautājumam, ka mūsu pūles būs tikai efektīvas tad, ja Afganistānas valdība uh, uzņemsies atbildību un ietvers visas interesētās puses. Mēs esam redzējuši arī citur pusē, citā pasaulē, ka, piemēram, sieviešu iesaistīšana dažādos procesos ir būtiski svarīga. Es biju pārsteigta, cik maz eh, šis te avots tiek izmantot tad, kad pagājušajā jūlijā tikos ar Afganistānas sieviešu pārstāvēm. Ir jāsniedz politiskais atbalsts Afganistānas deputātiem un jāveicina viņu dalība vietējos attīstības mm, projektos, piemēram, solidaritātes programma, kas saņem finansējumu no Pasaules bankas no 2002. gada. Nobeigumā es gribēju pateikties jums, kolēģi, un arī Lakī kungam par to, ka pievērs uzmanību tik daudz, daudziem svarīgiem jautājumiem. Man liekas, ka šis ir lielisks brīdis, lai parunātu par mūsu militāro un civilo iesaisti Afganistānā. Paldies! Paldies, Lēdija Aštone. Tagad es aicināšu izteikties Gorans kungu, viņš runās deva komitejas vārdā pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Afganistānai vairs nav lielas izvēles. Pirmkārt, mums nav pārāk daudz darbības opciju. Uh, jo NATO spēki eh, to pārstāvošās valsts aizvien vairāk, vairāk kas atzīst, ka atvilks savus spēkus no Afganistānas. Otrakārt, vai mēs varam atgriezties pie situācijas pirms 2001. gada, tad valsts atkal kļūs par teroristu līgzdu un ārzemju armijas varēs tajā darboties. Treškārt, vai mēs varam nodot visu varu mēreniem talibiem? Es pat negribu runāt par tādu iespēju, jo neviens nevar īsti definēt, kas ir ir šie mērenie teli, talibi. Pajautāsim varbūt Afganistānas sievietēm, kāds bija viņu liktenis agrāk, kad viņas vēl nebija atguvušas nedaudz brīvības, kā tas ir šobrīd. Ceturtkārt, uh, Mums varbūt vajadzētu e, uzsvērt tos panākumus, kas ir panākt līdz šim, un jākonsolidē dom, demokrātijas ieguvumi. Karzējam galvenā problēma ir tā, ka viņš pats ir ļoti ievērojama personība un nav īstas alternatīvas. Līdz ar to e, mums ir tomēr jāuztic viņam pašlaik. Un tagad izteiksies grupu pārstāvis. Es sākšu ar Kasu Lides kungu, ko aicināšu izteikties divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mūsu galvenā pozīcija šajā ziņojumā ir stratēģija Eiropas rīcības plānā, kas novērstu tālāko vardarbību. Es gribētu pateikties referentam Anakī kungam par to, ka viņš saprot to. Šī stratēģija ir jāizvērš saskaņā ar prezidenta Obamas iz, izvirzīto laika grafiku, kurā 2014. gads ir minēts kā uh, laiks, kad Afganistāna pilnībā uzņemas gan armijas, gan policijas funkcijas savā valstī. Uh, Vienošanās ir jāpanāk visām konfliktā iesaistītajām pusēm Afganistānā. Konflikti ar talibiem ir Afganistānas iekšējā lieta, taču tie varēs tikt uh, atrisināt tikai tad, kad vardarbības veicinātāji jutīs, ka viņi nav spēcīgākie. E, ir jādomā par to, kā privātie uzņēmumi var darboties šajā valstī tā, lai viņiem nebūtu jāmaksā nauda e, vietējiem kaujiniekiem par aizsardzību un arī par iespēju vispār darboties, lai viņi neapdraudātu vietējos iedzīvotājus. Narkotika ir milzīgas problēmas, ka milzīga problēma ne tikai Afganistānai, bet tā apdraud arī Eiropas jauniešus. Mēs esam pret 70 pret pirmo uh, ziņojumu punktu, kas aizliedz kaujas lidmašīnu lietošanu, kas ir neatņemama Eiropas uh, ārējās uh, politikas stratēģijas sastāvdaļa šobrīd. Tas ir ļoti efektīvs ierocis mūsu cīņā pret nemierniekiem. Es gribu aicināt kolēģus balsot pret 71. panta trešo daļu. Paldies! Paldies, tagad es aicināšu izteikties Neuzaru kungu. Divas minūtes. Uh, Frau prezidentin. Godātā priekšsēdētājs kundze, Lēdija Eštona. Eiropas Savienība darbojas vairākās vietās saskaņā ar ANO drošības padomus rezolūcijām. Diemžēl pārāk daudz Eiropas jauniešu ir zaudējuši dzīvību Afganistānā, daudz ir ievainoti, cieši no dažādiem ievainojumiem uh, un vispār viņiem ir ārkārtīgi grūti darboties Afganistānā. Simtiem uh, civiliedzīvotāji no Eiropas ikdienā liek savu dzīvību ķīlā cenšoties palīdzēt Afganistānas iedzīvotājiem. Thank you Mums ir jāmēģina eh, mēģināt, jāmēģina darīt tā, lai šie milzīgie militārie spēki un civilie spēki, kas ir izvietot Afganistānā, tomēr savā darbībā eh, panāktu kaut kādus mērķus. Kāda ir jaunie mērķi jaunajā stratēģijā? Ir nepieciešams vairāk uzmanības veltīt eh, valsts rekonstrukcijai. Mums tāpat ir jāpiedalās arī policijas un tiesu darbinieku apmācībā. Mēs zinām, ka ri militāru risinājumu visām problēmām nevar atrast, un tādēļ mums ir jāstiprina centieni rast politisku risinājumu izmantojot eh, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības ārējās darbības politiku ir jā, pastiprināt jācenšas panākt sapratne ar mērenajiem talibiem. Reģionālajā līmenī arī jāmēģina stabilizēt situāciju. Daļa no ziņojuma ir veltīta narkotiku problēmas apkarošanai. Mūsu piedāvātajā stratēģijā ir daži ļoti vērtīgi priekšlikumi. Piemēram, mēs aicinām Afganistānas valdību apliecināt savu vēlmi eh, darīt galu korupcijai valdībā. Šī stratēģija būs veiksmīga tikai tad, ja tā būs ne tikai kaut kas uzrakstīts uz papīra, bet ja tā aktīvi tiks darbināta praksē un tiks iesaistītas kaimiņu valsts. E, Eštons kundze, mēs no jums sagaidām ļoti daudz un atbalstīsim jūs šajā darbībā. Paldies! Nākamais runātājs Vaigla kungs, divas minūtes. Nā, Lady Ashton, hvala, ka ste se spomnili. Priekšsēdētājs kundze, Lady Ashton. Paldies par situācijas izklāstu. Paldies arī par to, ka jūs savā runā, eh, runas sākumā pieminējāt īpašo sūtni Holbruku. Eh, mēs esam viņam parādā ļoti daudz par, to, par viņu ieguldījumu, un šī ir piemērota reize, lai pieminētu viņu vārdu. Afganistāna mums ir liela problēma kādā citā laika periodā mēs varbūt šo problēmu varētu atrisināt ātrāk un ar citiem līdzekļiem, bet šodien mēs uzskatām, ka militārs risinājums nav piemērots. Meklējot citus risinājumus, mēs eh, liekam paiet dienām, kad iet bojā ļoti daudz cilvēku, gan militāri personas, gan arī eh, mierīgie iedzīvotāji ziņojums, ko mums piedāvā Arlakī kungs, paver izgaismo daudz un dažādas problēmas, piemēram, humanās palīdzības nepareizi izmantošana, kad šī palīdzība nonāk kaujinieku rokās. Tāpat arī ziņojumā ir runāts par Alkaidas klātbūtni, bet tā nav visa problēma vēl. Karš no Afganistānas pārsviežas arī uz kaimiņu valstīm. Ziņojums izceļ to, ka ilgtermiņa risinājumi Afganistānā, ja tie būs labi, tad tie uzlabos cil, cilvēku tiesības un sieviešu tiesības Afganistānā. Tas notiks tikai tad, ja būs ciešāka sadarbība starp Afganistānas varas iestādēm, pilsonisko sabiedrību un dažādām reliģiskām struktūrām. Valstī ir jābūt balstītai uz savām tradīcijām. Priekšsēdētājs kundze, šis ziņojums cenšas uzrādīt galvenās problēmas Afganistānā un iezīmēt attīstības perspektīvas. Šis ziņojums mūs aicina būt drosmīgiem, izstrādājot savu politiku Afganistānā. Paldies! Nākamā runātāja Kitla Nilsens kundze. Paldies! Es gribētu pateikties ar Lakī kungam par konsultāciju konstruktīvo veidu, kā viņš rakstīja ziņojumu. Ziņojums ļoti taisnīgi un godīgi analizē situāciju Afganistānā kopš 2001. gada. Galvenā ziņa ir tāda, ka militārs risinājums nav iespējams. Karš maksā ārkārtīgi daudz gan no finansiālā viedokļa, gan arī no cilvēku dzīvību viedokļa. Šis karš tikai stiprina talibus. Vienīgais iespējams risinājums ir politisks. Afgānis, Afganistānas tauta šobrīd gaida mūsu palīdzību tiesvedības sistēmas izveidošanā, eh, tāpat arī valsts eh, atjaunošanā. Joprojām ir ļoti sarežģīta sieviešu situācijas. ANO nesenais pētījums par Afganistānu atklāja to, ka Afganistānas kapacitāte sieviešu un meiteņu aizsardzībā ir visai zema, jo joprojām gan sievietes, gan meitenes nevar baudīt cilvēku tiesības. Un kamēr tas tā būs, Afganistānā nebūs nekāds progress vai ilgtspējīga attīstība. Lai garantētu Afganistānas sieviešu tiesības, ir vajadzīgas ne tikai juridiskās un konstitucionālās garantijas uz papīra, vēl svarīgāk ir tas, lai tūdaļ pat adekvāti tiktu šīs garantijas iedarbināts dzīvē. Nacionālajai asamblējai Afganistānā ir ļoti maz, maza ietekme. Galvenokārt varu koncentrēs prezidenta Karzai rokā. Ja nav vēl par vēlu, tad ir nepieciešams Eiropas Savienībai atbalstīt daudz un dažādās iestādes Afganistānā, it īpaši jaunievēlēto Afganistānas parlamentu. Paldies Nilsens kundzei, tagad dod vārdu Stevenson kungam, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Uh, Es eh, esmu gatavojas detalizētu ziņojumu par eh, svarīgākajiem vidas jautājumiem, kas skar Centrālo Āziju, un esmu apmeklējis Kazahstānu. Bet es gribētu teikt, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas skar visu Centrālo Āziju, ir eh, pārmē, pārobežu ūdens izmantošana. Jūs zinat, ka pastāv spriedze starp valstīm Centrālā Āzijā, kas atrodas upju augštecēs un leitecēs. Bet šīs problēmas viens no aspektiem izgaismojās, jo īpaši, kas man šķiet ir um, palicis neievērots. Tas ir Afganistānas ekonomikas galvenais balsts ir lauksaimniecība, un atjaunojot tautsaimniecību pēc konflikta laikā, vajadzēs veikt milzīgas investīcijas lauksaimniecībā, lai mm, lauksaimnieki varētu opija magoņu vietā audzēt, piemēram, granātābolus. Citiem vārdiem sakot, palīdzot risināt patreizējo konfliktu Afganistānā, mēs varētu radīt veselu rindu mini Afganistānas līdzīgus konfliktus upju leitecē. Un mums ir jāraugās, lai jebkuras irigācijas sistēmas tiktu veidotas ar atbilstošajiem kanāliem, rezervuāriem, līdzīgi kā tas ir Spānijā. Un pēc tam jebkuri lielie enerģētikas projekti ir ļoti rūpīgi jāizplāno un jāizbūvē, lai tie neradītu uh, negatīvu ietekmi kaimiņu valstīs, kuras izmanto ūdeni upes leitecē. Paldies Stevenson kungam, tagad Igins kungs. Paldies priekšsēdētājiem. ASV un NATO karš Afganistānā ir radījis katastrofu Afganistānas iedzīvotājiem. Un tā ir katastrofa jaunajiem cilvēkiem, kam ir. E, jā, jāpievienojas uh, citu valstu uh, ar armijas spēkiem, un ekonomiskā un sociālā situācija Afganistānā ir ļoti sarežģīta. Nabadzībā slīkstošo cilvēku skaits ir dramatiski pieaudzis. 300 miljārdu ASV dolāru ir izšķiesti masu iznīcināšanas līdzekļu iegādē. ASV invāzija Afganistānā tika veikta nevis, lai atbalstītu Afgan Afganistānas tautas intereses, bet lai realizētu ASV ģeostrateģiskās intereses centrālajā Āzijā, kas ir bagāta ar naftu un dabas gāzi. Ārvalstu karaspēki ir jāizved no Afganistānas un. Uh, vara ir jāatņem korumpētajiem zemes īpašniekiem un ieroču tirgotājiem un jānodod tautai, lai izmantot esošos resursus. Paldies! Tagad Paldies, Belderkungs! Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu referents jautājumā par Eiropas Savienības attieksmi pret Irānu. Un tādēļ esmu, es ar interesi lasīju šo rezolūciju par Afganistānu. Esmu pētījis arī to, kā e, Irānas Islamiskā republika ietekmē Afganistānu. Es domāju, ka šajā ziņojumā ir tikai sasummēta šī tēma izgaismot, bet mums ir jāuzdod būtisks jautājums. Kā Eiropas Savienība vērtē Irānas faktisko ietekmi Afganistānā un kādas var būt politiskās sekas Eiropas Savienībai? Man ir trīs konkrēti jautājumi augstajai pārstāvē. Augstā pārstāve, es ceru, ka jūs atbildēsiet man rakstveidā, lai jūs atbildes būtu pēc iespējas pilnīgas. Pirmais jautājums. Jautājums. Afganistānas bēgļu deportācija vai tas nedestabilizē situāciju valstī? Otrs jautājums. Vai jūs piekrītat Afganistānas valdības analīzē, ka e, šobrīd Afganistānā var iekļūt teroristi, kas ir bēgļu izskatā? Ko mēs varētu darīt, lai Teherāna neizmantot šo cilvēku traģēdiju, lai izdarītu politisko spiedienu uz uh, Afganistānu? Paldies, Grifina kungs, pusotras minūtes. Priekšsēdētāja mm, kundze. Uh, Es nezinu neviena nevainīga Afganistānas pilsoņa vārdu, kurš būtu cietis, eh, bet es zinu 18 eh, drosmīgus jaunus cilvēkus no man vēlēšana apgabala, kas samaksāja savām dzīvībām par šo vaiprātu. Korporal, korporāls Hermās Bīles, Kingsmans Šons Dorsons no Stēlī Brīdžs, eh, korporāls Halvī Brons no Haidzes, korporāls. Uh, Websters no Česters, Andrew Brīs no Manchesters, Stevens Birds, um, Stīvens Derbišers no Vigēnas, ierindnieks Aleks Aizvens Virals, ierindnieks Dāglas Holidejs Valasī, seržants Kalas Hordens no Ronkons, ierindnieks Tomas Heftens no Warringtons, seržants Devids Manhaus no Kam Kambrijas, Cam Sabaners Fosters no Kārlēls. Kaprāls Čorsovs eh, no Darbijas, Kings Van Dēlīs no Baltons, Sarks Krismans Devils no San Helēnas. Kāda jaunu dzīvību izšķiešana, protams, tā nav Eiropas Savienības darīšana, kuros karos Lielbritānijai piedalīties un kuros nē. Lielbritānijas tautai un mūsu vēlētajiem pārstāvjiem par to ir jālēm Vestminsterā. Tāpat kā mums ir jālēmj, piemēram, par to, lai Blērs, Brauns un Kamerons tiktu tiesāti par karu noziegumiem, jo Afganistāna tāpat kā Irāka ir krimināls karš. Paldies! Paldies Grifin kungam, un tagad es aicināšu izteikties cits deputāts, kas izteiksies savā vārdā Mauro kungs divas minūtes. Grācies, jo prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es piekrītu referentam. Vismaz tik tālu, cik tālu Tas runā par milzīgajām problēmām Afganistānā un par to, ka mums ir jārealizē savādāka pieeja. Un mums ir jānodefinē prioritātes, kādas mums ir šodien. Un es piekrītu viņām tajā, ka Viņš norādīja, ka arī Karzājs teica, ka līdz sākot ar 2014. gadu dažādās provincēs darbosies tikai Afganistānas policija un eh, karaspēks, un Afganistānas policija realizēs arī dažās drošības operācijas, bet tas nenozīmē, ka starptautiskā kopiena atteiksies no Afganistānas. Sadarbība ar Afganistānu ir jāpastiprina, un mums visās jomās ir jāveicina investīcijas Afganistānas tautsēmniecībā, jo tas nozīmētu arī patiesas investīcijas eh, valsts stabilitātei, bet tas ir jādara pareizi. Mums ir nepieciešams patiesas dialogs, eh, kurā piedalītos arī vietējās institūcijas, bet svarīgi, kā arī norādīja referents, ir Atcerieties to, ka miers un stabilitāte Afganistānā nav iedomājama, ja pilsoņi nebūs pārliecināti par to, ka viņi ir droši un ka viņi var realizēt savus pienākums un tiesības. Un es gribētu aicināt eh, referentu pārdomāt vienu punktu, kur viņš runā par um, šo bezpilota lidmašīnu izmantošanu operācijās. Viņš norāda, ka ir aizliegts izmantot šādas bezpilota vadāmās lidmašīnas, bet mēs varam varētu varbūt ierobežot šo uh, tehnoloģisko instrumentu, lai tas uh, negatīvi neskārtu civiliedzīvotājs. Un es zinu, ka referenti to var izrīt, jo viņš to var, tad mēs to atbalstīsim. Paldies, un tagad došu vārdu Vigenīnu kungām pusotra minūte. Godātā priekšsādātājs kundze, Aštons kundze, kolēģi, šodien mēs debatējām par vienu no lielākajām uh, 2010. gada problēmām, ja mēs runājam par ārpolitiku. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai izteikt savu gandarījumu eh, par to, kāds izskatās šis ziņojums. Mūsu, ziņā ir, mūsu rīcībā ir informācija par to, ka Afganistānā ir samazinājies analfabēta skaits, ir uzlabojusies veselības situācija. Viena nedēļa militāriem izdevumiem ir ārkārtīgi dārga. Mēs varētu uzcelt sešas skolas par to pašu naudu. Mūsu rīcībā šobrīd ir ļoti daudz informācijas. Kopš 2009. gada Eiropas Savienība un dalību valstis ir iztērējušas vairāk nekā 8 miljārdus eiro Afganistānā un nekāda rezultāti nav panākta. Mums tiek piedāvāts apmācīt Afganistānas policiju, taču ar to nepietiek. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir analfabēti, kas ir narkomāni šajā valstī. Mums ir jāmeklē jauna stratēģija, kas būtu piemērotāka Afganistānai. Tāpat laikā jāapzinās skaidri visas problēmas. Vienīgais risinājums ir politisks risinājums. Mums ir jādara tā, lai iesaistītu gan Afganistānas iedzīvotājs, gan iestādes e, ilgspējīgi risinājumu meklēšanā. Un arī ir jābeidz opija magoņu audzēšana. Paldies, Haglund kungs, nākamais runātājs. Priekšsēdētājs kundze, paldies uh, Arlakī kungam, kas patiešām labi ir pastrādājis pie šīs stratēģijas. Uh, Te mēs arī redzam, ar kādiem izansinājumiem mums ir jāsaskaras, un mēs arī redzam, kādas kļūdas ir izdarītas, un es ceru, ka mēs spēsim no šīm kļūdām mācīties, un domāsim, kas mums ir jādara Afganistānā nākotnē. Varbūt tāda radikāla, bet ārkārtīgi svarīga doma par to, vai mums ir jāiesaistās sarunās ar mērenajiem talibiem. Lai gan dažreiz grūti ir noteikt, kas tad ir tas mērenais talibs. Bet mums arī par to ir jārunā, jo īsti nav skaidrs, kas tad īsti ir šāds cilvēks. Vēl par palīdzības maksājumiem, par finansējumu un ko mēs darīsim, lai palīdzētu Afganistānai nākotnē. Mums arī par to būtu jādomā. Mums arī ir jādomā par vēlētājiem. Mums jādomā par to, kā šis te palīdzības finansējums nav ticis pareizi izmantots. Mums jādomā arī par Pakistānas lomu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Arī starptautiskai sabiedrībai ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējam izdarot spiedienu uz Pakistānu. Runājot par manu valsti, diskusijas par Afganistānu pašlaik grozās tikai ap to, vai Somijas karavīri tiks nosūtīti vai nē, un kas tur notiks un kā tas notiks bet arī kaimiņu valstī mēs esam redzējuši, ka ir parādījusies kāda interesanta iniciatīva par visām šīm lietām jārunā. Paldies, Haglunda kungs! Tagad Černiecki kungam uz pusotru minūtu vārds. Priekšsēdētājs kundze, pirms četriem gadiem es biju novērotājs Palestīnas autonomijā. Un es atceros, ko mēs tad domājām Eiropas parlamentā. Kāds man teica, vai tie, teica, tie cilvēki no Hamas ir tādi jauki kulturāli cilvēki, varbūt, ka ar viņiem vajadzētu runāt. Un tagad man liekas, ka situācija atkārtojas. Kāds tagad saka, ka ir vērts runāt ar mēreniem talibiem, bet kas tad ir šie cilvēki? vai vispār šis jēdziens ir noteikts. Es gribētu aicināt izrādīt piesardzību. Jā, tā ir taisnība, ka daudzi karavīri ir gājuši bojā Afganistānā, pat pārāk daudz arī no Polijas. Mūsu esošā stratēģija maksā pārāk daudz, un arī NATO stratēģija nav īsti skaidra. Es gribēju teikt, ka mums jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Paldies, Černiecki kungs, tagad Žovāna kungs, lūdzu. Divas minūtes. Živāna kungs, lūdzu, vārds jums. Madame la Présidente. Godātā priekšsādātājs kundze. Es zinu, ka ar Lakī kungs ļoti labi pārzina situāciju Afganistānā. Viņš ir varbūt viens no informētākajiem deputātiem Eiropas parlamentā, kas pazīst šo sarežģīto reģionu. Taču es būšu ļoti atklāts. Patreiz šīs ziņojuma teksts manī izraisa ļoti liels pārdomas, un tā ir liela problēma. Es nepievienojos tiem kolēģiem, kas šeit slavē ar Lakīkungu. Paskaidrošu kādēļ. Pirmkārt, šīs teksts mēģina mūs rietumniekus padarīt par atbildīgiem mm, par to situāciju, kas šobrīd ir Afganistānā. Minēšu piemērus. Pirmkārt, Arlaki kungs raksta, ka sanitārie apstākļi esot eh, pasliktinājušies kopš tā brīža, kad mēs ieradāmies Afganistānā. Tas nav pareizi. Afgan Aštons kundze teica pilnīgi pretējo, un to neviens it kā nevar. Otrkārt, apsvērumā B Rietumu eh, karaspēks tiek uzskatīts eh, un saukts par okupācijas karaspēku. Eh, šeit ir daži dalībvalstu pārstāvji, kuri paši zina, kas tas ir okupācija un okupācijas spēks. 71. pāns par bezpilotu lidmašīnām. Es pirms diviem gadiem biju militārais ārsts Afganistānā. Es ārstēju vācu, britu, poļu, itāļu, afgāņu, eh, karēģus un tāpat arī dažus talibus. Es jums varu pateikt vienu lietu ja jūs rīt pateiksiet mūsu armijas cilvēkiem, ka viņi nevar lietot bezpilota lidmašīnas, tas nozīmēs, ka viņiem būs vēl vairāk jāuzņems risks. Es nedomāju, ka mēs, kā politiķi, drīkstam to teikt savām militāru personam. Es zinu, ka karš ir nežēlīgs taču es domāju, ka ir jādara gals šim antimilitārismam, antiamerikānismam. Mēs nedrīkstam šaustīt rietumu uh, spēkus un uzskatīt tos par vainīgiem situācijā. Kolēģi, viss ir ļoti vienkārši. Uh, mūsu ienaidnieks ir talibi un nevis amerikāņu un rietumu spēki. Viss ir ļoti sarežģīts. Uzmanīsimies, kā mēs formulējam lietas. Lielas paldies Žuvenkungam! Tagad aicināšu izteikties Berman kungu. Vienu minūtu lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pievienojos jums par labajiem vārdiem par Ričārdu Holbruku. Es atceros, ka es ar viņu vienreiz tikos fascinējošā tikšanās reizē Briselē Militāra stratēģija nevar Afganistānā piedāvāt risinājumu. 2001. gadā 20 tūkstoši karēju gāja bojās, šodien mēs runājam par 150 tūkstošiem, kas gājuši bojā, ir aizvien vairāk arī civilpersonu, kas iet bojā, un koalīcijas spēki e, ir ļoti lielā mērā mm, e, tiek uzskatīti par okupētāju spēkiem. Es atvainošu, Žvenkungs, bet tā tas ir. Pašvaldības, tiesu sistēmas, izglītības struktūras, veselības palīdzības iestādes ir jātīst Afganistānā, tāpat arī lauka attīstībai jānotiek un cilvēktiesības ir jāaizstāv. Šodien Mēs dzirdam, ka cilvēki saka, ka Afganistānā daudz korupcijas, taču vislielākā korupcija uh, apvīja pašu prezidentu un viņa pili, un pret to būtu jācīnās. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jāpalīdz Afganistānas administrācijai, jo administrācija nevarēs attīstīties veiksmīgi bez mūsu palīdzības. Paldies, Ziobrokungs, vienu minūti. Priekšsēdētājs kundze, Mēs nevaram radīt labi funkcionējušu palīdzības programmu Afganistānā, ja šai valstī nebūs stabilitātes, jo šīs darbības balstās uz drošību un uzvaru pār kaujiniekiem. Tieši tāpēc mums ir jāpalielina NATO spēku iesaiste un arī Eiropola kapacitāte šajā valstī. Mums ir jānogriež Talibāni no pie, pieejas viņu bāzēm. Mēs redzam, ka nauda teroristu aktivitātēm nāk no narkotiku tirzniecības, un tieši tāpēc mums jāmēģina pārliecināt cilvēki pārtraukt audzēt magonis un sākt audzēt kaut ko citu. Kā tika teikts, finanšu līdzekļi ir jānovirz reģionāli savukārt. Galvenokārt uzmanību jāpievērš centrālam līmenim. Paldies, Dženaku kundze, divas minūtes. Jā, proedre, īposi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Situācija Afganistānā izraisa ārkārtīgi lielu starptautiskās sabiedrības interesi. Tas nav tikai tāpēc, ka Afganistānā atrodas mūsu militārie spēki. Tas ir arī tādēļ, ka pastāv teroristu uzbrukuma draudi dažādās pasaules valstīs. Starptautiskā sabiedrība ir uztraukusies. Mums ir jāatzīst, ka jau kopš 14. gadsimta Afganistānā darbojas dažādi uh, fundamentālistu spēki. Aštons kundze pirms 24 gadiem tika pieņemts Eiropas komisijas ziņojums par narkotiku situāciju Afganistānā. Tas bija pirmais mēģinājums ieskatīties nākotnē, kā situācija attīstīsies. Diemžēl šī, šis paredzējums ir piepildījies, un tas nebija visai optimistisks. Afganistānā šī te narkotika, narkotika biznesa tiek izmantots teroristisku organizāciju finansēšanai Afganistānā, Pakistānā un citur. Tā arī veicina kontrabandu. Bet mums būtu jāiegulda līdzekļi veselības aizsardzībā, e, lai mazinātos zīdaiņu mirstība. Mums ir jāparāda Afgānas tautai cits e, kvalitatīva dzīvesveida panākšanas modelis. Azuši šis alternatīvais modelis varētu palīdzēt sievietēm iegūt pilntiesīgāku lomu. Šobrīd situācija ir ļoti drūma. Talība sievietes ir nolikuši neapskaužāmā stāvoklī musulmaņu valstīs. Sievietes jau tā pārcieš ļoti lielu apspiestību, bet Afganistānā šī situācija ir visļaunākā. Aštons kundze, Eiropas Savienībai ir jābūt klāt Afganistānā. Eiropas sejai jābūt turklāt. Paldies! Gomes skundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu izteikt, eh, daž, teikt dažus vārdus par Richardu Holbruku. Viņš ir ļoti daudz ko darījis, lai situācija Afganistānā nomierinātos. Kā mēs to lasam ar Lakīkunga ziņojumā, ir nepieciešams izlabot tās kļūdas, ko esam pieļāvuši pagātnē. Uh, Afganistānas tautas drošība ir viena no prioritātēm noteikti. Ir jāaizsargā cilvēki no šiem ārējiem militāriem spēkiem. Bez tiesisks valsts, bez demokrātijas klātbūtnes Afganistānas situācija nekļūs mierīgāka. Ir nepieciešams, lai Afganistānā būtu demokrātiski ievēlēta valdība, uh, tā tad kontrolētu militāro spēku darbību. Eh, Pakistāna arī situācija ir ārkārtīgi nemierīga. Mūsu situācija šobrīd ir tāda, ka mēs kā strausi iegā, iebāžam galvas miltīs. Mēs nevaram tādējādi pārtraukt uh, kāru Afganistānā. Paldies, Fidansas kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienoties uh, um, godu un cieņas apliecinājumiem uh, nelaiķiem Holdbruku kungām. Uh, Eh, es gribētu pateikties ar Lakī kungām par to, ar kādu dedzību viņš runā par šo Afganistānas jautājumu, un šis ziņojums, pateicoties daudziem grozījumiem, ko iesniedz arī mūsu politiskā grupa, ir mazāk ideoloģisks. Mēs, protams, varam atzīt, eh, zinām, kritiku, ko varētu paust, bet mēs esam centušies iezīmēt ceļu nākotnē, lai varētu garantēt suverenitāti Afganistānas varas iestādēm. Ir taisnība, ka ar militāro uh, darbību viena ko visu nevar panākt, bet es gribētu uzsvērt to, ka pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši būtiskus panākums tieši militārajā jomā, piemēram, um, Kandahārā un Helman ielējā veiktās operācijas, tāpat arī ir bijusi efektīva cīņa pret uh, um, bruņotajiem nemierniekiem. Un es domāju, ka um, tas varētu veicināt arī uh, e, talību sēšanos pie sarunu galda un, un tas, ka uh, karaspēkā ir arī jauni cilvēki no Eiropas Savienības valstīm, un mums ir jābūt lepniem par to, jo viņi ir apņēmības gatavi atbalstīt uh, atjaunotni un uh, jaunas infrastruktūras būvniecību, kas attīstās Afganistānā, un arī tur mēs esam snieguši savu atbalstu. Par spīti kompromisiem, kas tikuši panākt, joprojām ir atsevišķas jomas, kur ir jādara vairāk un labāk, ir īpaši tas, kas attiecās uz bezpilotu lidmašīnu izmantošanu. Un es domāju, ka būtu kļūdi, ja mēs liektu dot sev iespēju izmantot šo instrumentu, kas patiesībā ir ļoti noderīgs, ir tīpaši atsevišķās jomās eh, Afganistānas ziemeļa austrumos, jo eh, šajās teritorijās ir ļoti grūti sakaut eh, talību kaujiniekus. Mm, man paldies, un tagad došu vārdu Tālerkungam vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Lēdī Ašton. Es gribētu apsveikt ar Lakiju kungu par šo ļoti drosmīgo ziņojumu tekstu. Šodien mēs pieminam Holbruka kungu, un mēs domājam par to, ko viņš padarīja Balkānos. Es gribētu viņu citēt. Es esmu redzējis valdību no iekšpuses un no ārpuses. Citāta beigas. Man, diemžēl, nav laika, lai paskaidrotu, kādēļ uh, mēs uh, nonācām zināmās lamatās, bet es domāju, ka cilvēki sagaida, ka mēs pieliksim punktu šim karam, kas ir prasījis pārāk daudz cilvēku dzīvības, kā arī resursu. Un es uzskatu, ka ir pienācis laiks to izbeigt. To no mums sagaida pilsoņi, un viņi netic militāru izcinājumu panākumiem. Paldies Tāver kungam, Bačesko kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Man tiešām ir liels prieks, ka AFET komitejā mums izdevās panākt vienošanos politisko grupu starpā, jo jaunais teksts ir daudz pārliecinošāks eh, nekā iepriekšējais. Situācija Afganistānā, protams, nav apmierinoša, tā būtu jāuzlabo. Sociālie rādītāji un drošības situācija nav būtiski uzlabojusies pēdējo deviņu gadu laikā, un lēmumi bieži tiek pieņemti neiesaistot pilnībā afgāņu pusi. Nu šķiet, ka Afganistānā netrūkst instrumentu vai vajadzīgā institucionālā ietvara. Es domāju, ka mums ir nepieciešams strateģiskais redzējums, kas saskanētu ar mūsu saistībām attiecībā pret Afganistānu. Eiropas Savienībai ir jāstrādā kopā ar NATO un jāuzņemas um, atbalsta sniegšana Afganistānai kā suverēnai valstī, un tikai politiskais un diplomātiskais risinājums ir vienīgais, kas ļauj pilnībā iesaistīt Afganistānas valdību. Un Es domāju, ka svarīgākais elements šajā ziņojumā ir atbalsts jaunajai uh, uh, pretnemiernieku stratēģijai. Un, uh, Um, samita laikā Lisabonā tika, uh, vieno, uh, tika panākt vienošanās par to, ka pakāpeniski šī atbildība tiks uh, nodota um, Afganistānas policijas un militāriem spēkiem, lai viņi pilnībā kontrolētu situāciju no 2014. gada tālāk. Bet es gribētu parunāt par Krievijas ieguldījumu, kas ir palīdzējusi um, garantēt apgādi mūsu kaujiniekiem. Un Kas attiecās uz šo um, nodošanas periodu, tad uh, šiem karaspēkām ir svarīgi uh, pāriet uz um, teritorijām, kurās drošības situācija pagaidām vēl nav apmierinoša. Un uh, šeit ir ļoti svarīgi ievērot pakāpenību. Paldies, Bašesko kungu, Preda kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pasvītrot to, ka es pilnībā piekrītu Žvankungu pateiktajām. Un eh, man ar nožēlu jāatzīst, ka šī ziņojuma nosaukumā nav pieminēta Eiropas Savienība. Uh, Es domāju, ka mēs nevaram runāt visas pasaules sabiedrības vārdā. Es domāju, mēs varam runāt tikai Eiropas Savienības vārdā, un to esmu censies pasītrot arī mans ierosinātajos grozījumos. Tas, protams, nenozīmē to, ka mēs nevarētu strādāt kopā ar saviem sabiedrotajiem, kā Žvānkungs teica, ar ASV, piemēram. Es domāju, ka mums nevajadzētu domāt par absolūti jaunu stratēģiju, bet drīzāk vajadzētu īstenot eh, to stratēģiju, par ko vienojāmies NATO galotņu tikšanās laikā Bukarestē pirms diviem gadiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešama konsekvence realizējot jau iepriekš apstiprināto stratēģiju. Protams, ir jāmācās no pieļautajām kļūdām. Šeit es domāju par militāro koalīciju, bet mēs nedrīkstam iekrist slazdā. Idealizējot situāciju vēl pirms operācijas, kā jau kolēģi teica, um, uh, talību padzīšana bija mūsu stratēģijas galvenais mērķis Afganistānā, bet mums vajadzētu paļauties uz šīs uh, um, operācijas uh, svarīgākajiem balsta punktiem. Afganistāna ir valsts, kurā uh, sievietēm tagad ir vairāk tiesību, kur vairāk bērnu apmeklē skolu, kur tiek uh, būvēts vairāk ceļu, tiek būvētas uh, jaunas rūpnīcas, un tas ir pateicoties mūsu ieguldījumam šajā valstī. Piemēram, arī izglītības programmas, cīņa pret nabadzību, celtniecība, atjaunotne, attīstība. Tās ir svarīgas lietas arī Afganistānas iedzīvotājiem. Es gribētu pasvītrot, ka ļoti svarīgi ir pragmatiska pieeja jautājumu risināšanai šajā valstī. Nevajadzētu aizmirst, ka situācija nav viennozīmīga. Paldies predskungām, un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Seši kolēģi ir eh, maksimums, kam es varu dot vārdu. Katram būs viena minūte laika izteikties. Kolēģi nāks no dažādām politiskajām grupām. Kolino kungs ir pirmais. Acīm redzot, viņa nav zālē. Tad es aicināšu izteikties desarnais skundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātājs skundze. Es pavisam īsi pateikšu trīs lietas. Pirmkārt, atšķirībā no dažiem citiem deputātiem, es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama sava stratēģija Afganistānā, jo tur atrodas mūsu militāra personas. Mēs esam ieguldījuši arī ļoti liels naudas līdzekļus tur, un tāpēc mums ir nepieciešams arī savas pārdomas par šo jautājumu. Otrakārt, es uzskatu, ka ir nepieciešams, lai starptautiskās sabiedrības ieguldītie līdzekļi nāktu par labu Afganistānas tautai. Diemžēl pēdējos desmit gadu laikos tas tā nenotiek. Mēs to redzam katru dienu atrodoties Afganistānā. Eh, nevalstiskās organizācijas varbūt eh, izmanto šos līdzekļus, bet eh, starptautiskā sabiedrība tomēr uzskata, ka liela nauda, liela daļa šo līdzekļu nonāk korumpēto valdības locekļu rokās. Treškārt, jautājums par politisko dialogu. Mēs daudz gadus esam mēģinājuši runāt ar talibiem. Es domāju, ka tas ir nepieciešams, bet tas būs ārkārtīgi grūti grūti. Mēs šobrīd esam vājās pozīcijās un arī sākam atvilkt savus spēkus, un tādēļ piedalīšanās sarunās ir ārkārtīgi sarežģīta. Lielas paldies Desarnēs skundzei! Kolino kungs tagad ir parādījies zālē, es viņam tūdaļ pat došu vārdu. Godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi! pateicoties dažādu grozījumu pieņemšanai, mēs varam šo nelēmīgo ziņojumu atbalstīt un arī to, tās prioritātes, kas šeit ir aprakstītas attiecībā uz Afganistānas attīstības nākotni. It īpaši mēs varam atbalstīt caurskatāmu starptautisko finanšu izmantošanu Afganistānā, kur galvenā prioritāte būtu narkotika apkarošana. Es domāju, ka tai jābūt daļai no mūsu stratēģijas, proti kā mēs sadarbojamies ar citiem starptautiskiem donoriem. Mums Mums ir jāgarantē teritorijas stabilizēšana un jāmēģina panākt tas, lai talibi tiktu vājināti. Tam būtu jāpavar jaunas iespējas miera procesa jaunajam posmam. Tautas partija šobrīd var atbalstīt šo tekstu. Neapšaubāmi mums ir arī jāgodina to cilvēku ieguldījums, kas strādā ICEF spēkos un kas mēģina panākt teritorijā mieru un kārtību. Lielas paldies kolēģiem par to, ka viņi izteicās tik īsi. Nevedenovs kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Žiadna vojna neprināša miera prosperitu, a takisto ir to Afganistāna. Godātie kolēģi, manuprāt, jebkurš karš kaitē iedzīvotājiem, bet padara dažus cilvēkus bagātus. Uh, Dažiem kolēģiem šeit ir problēmas ar bezpilotu lidmašīnu izmantošanu. Es domāju, ka mums ir jāsako ar Lakīkunga padomam galvenokārt savu uzmanību vērst uz bērniem un sievietēm šajā valstī ir jāapkaro sieviešu diskriminācija. Daudz bērnu Afganistānā nebauda nekādas iespējas iegūt izglītību. Viņi dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Ja mēs neatbalstīsim veselības un izglītības sistēmu, tad nekāda progresa Afganistānā tuvākajā laikā nebūs. Paldies, Nevedalovs kundze. Bronsa kungs, nākamais runātājs. Ar Lakī kunga ziņot, jums ir pilns ar dažādiem faktiem un ļoti daudz informācijas tajā ir. Diemžēl Afganistāna nav liberāla demokrātija, kurā varētu būt zaļie un liberāļi. Afganistāna ir kā šausmas stāsts. 346 britu uh, karēvi ir gājuši bojā, tur vēl vairāk ir bijis mm, uh, ar dažu citu valstu pārstāvi, tāpat arī Afganistānas pārstāvi. Dzīves ilgums ir samazinājies. 2000 pirmajā gadā it kā nesot bijis neviens magoņu lauks audas Afganistānā, taču Afganistāna joprojām piegādā Eiropā vairāk nekā 90% heroīnu, kā gan tas tā var būt. Par diskrimināciju attiecībām uz sievietēm, es domāju, ka tas ir neproporcionāli izcelt šeit. Es domāju, ka vienīgais veids, kā mēs varam atrisināt situāciju, ir atvilkt Eiropas spēkus no Afganistānas un atvest viņus mājās, lai viņi būtu drošībā. Paldies! Nikolai Kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētājs Kundze. Neapšaubāmi sievietes un bērni ir galvenā tēma šajā ziņojumā, taču ir arī citi temati, kas ir pietiekami svarīgi. Mums ir nepieciešama kaut kāda leģitimitāte mūsu militāru spēku atrašanai Afganistānā. Mums jādomā par to, cik efektīvi viņi tur darbojas. Un šeit, godīgi sakot, rodas daudz jautājumu. Ir veseli desmit gadu, kopš mēs uzsākām militārās operācijas. Tādēļ mēs varam sākt apšaubīt šīs misijas politisko efektivitāti. Zinām, daļa atbildības jāuzņemas mums ikvienam. Mums visiem ir jāspēj atbildēt uz vēlētāju jautājumiem. Es esmu priecīga, ka ir taps šis ziņojums, jo tas ir godīgs, atklāts, tajā ir daudz tādu lietu, no kuras mēs izvairamies pieminēt parasti. Manuprāt, šis ziņojums ir viens no daudzajiem, kas mums būs jāraksta periodiski nākotnē, kad mēs izvērtēsim situāciju. Un ja mēs atradīsim kļūdas savā politikā, tad ir jāatrod kaut kāda risinājuma. Tā ir demokrātija. Lielas paldies! Paškas kungs lūdzu. E, paldies, priekšsēdētājs kundze, godātā augstā pārstāve. No pieredzes mēs zinām, ka palīdzība no ārpuses ir efektīva tikai tad, ja kāda tauta, kāda valsts prasa šādu palīdzību. Ļoti bieži cilvēki un valstis, kurām mēs palīdzam, nesaprot iejaukšanos no ārpuses. Es negribu teikt, ka mēs nevaram palīdzēt Afganistānai Taču es domāju, ka mums nevajadzētu izmantot militāru spēku un spēku vispār piedāvājot palīdzību. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam palīdzēt un tāpat laikā, kā Afganistānas tauta saņems šo palīdzību. Domāju, mums savā darbībā ir jāiesaista vietējie politiķi un varas struktūras. Jo tikai tad sapratni būs labāka. Cerams, ka viņi būs gatavi pieņemt mūsu palīdzību. Paldies, Paškas kungam! Pēdējais runātājs - Paskūkungs. Vai Paskūkungs ir zālē? Jā. Mēs vēlamies, lai Afganistāna būtu stabila, pati sev varētu pārvaldīt un lai nebūtu tur teroristu eh, tāda kā paradīze. Uh, Mm, to mēs esam mēģinājuši panākt daudz gadu sadarbībā ar uh, ANO un NATO. Taču es uzskatu, ka ir trīs galvenie izaicinājumi ceļā uz šādu situāciju. Pirmkārt, kāds ir tas modelis, ko mēs piedāvājam Afganistānai kā valsts modeli? Tas nav saskanīgs ar Afganistānas tradīcijām. Uh, Viņiem ir jāpalīdz izveidot pašiem savus modeļus, kurā kombinētos Afganistānas tradīcijas un mūsdienu īpatnības. Otrs izaicinājums - drošības situācija iespējams arī nākotnē prasīs mūsu iejaukšanos vēl pēc 2014. gada, kad Afganistāna pārņems no mums visas funkcijas. Mums ir nopietni jādomā mm, par to, ko mēs darīsim. Vai nu mēs pagarināsim termiņu, vai arī mm, sastapsimies daudzām problēmām. Un nākamais mums mums ir nepieciešams pātrināt laika grafiku. Mēs nevaram vienkārši pas, pasludināt, ka esam panākuši uzvaru, ja tas patiesībā nav noticis, jo tad mums neviens vairs neticēs. Lielas paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra beigusies. Aicināšu izteikties Aštons kundze atkal lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es pieskaršos eh, dažiem komentāriem. Pirmkārt, es gribēju pateikties Eiropas parlamentam. Uh, jo šīs ir bijušas interesantas un plašas debates. Paldies par pastāvīgo interesi eh, par mūsu darbu Afganistānā, un to mēs pavisam skaidri esam šodienas diskusijās redzējuši. E, es gribēju teikt, ka Afganistāna ir svarīga gan visiem mums, gan arī mūsu pilsoņiem, un Eiropas Savienībai jāpaliek par vienu no galvenajiem spēlētājiem šajā zemē. Runājot par nākotni, mums ir jāatzīst, ka jāpanāk līdzsvars starp naudas izmantošanu caur Afganistānas valdību, tajā pašā laikā cīnoties pret korupciju, lai nodrošinātu, ka līdzekļi tiek izmantoti pareizi. Mēs esam iesaistījušies galvenajos hektoros, piemēram, policijas, tieslietu jomā, eh, darbā ārpus galvaspilsētas un tā tālāk. Es nosaucu visas šīs programmas, lai nodrošinātu, ka mēs nodrošinam pietiekoši lielu darbspēju Afganistānas struktūrās un lai mēs turpinātu risināt arī korupcijas problēmu. Atbalstu arī to, ka ir jāiesaista sievietes visos uh, Afganistānas sabiedrības līmeņos un aktivitātēs Es piekrītu tam, ka ūdens un irigācija, tāpat kā visur citur pasaulē, kļūst aizvien svarīgāka. Paldies, kungs, es jums gribētu atbildēt rakstiski. Paldies Elakī kungam par sagatavoto ziņojumu. Es ar prieku turpināšu diskusiju par galvenajiem punktiem šajā ziņojumā. Es gribētu pievienoties tam, ko teica Holdruk kungs par Afganistānu. Tas eh, no viņa puses ir ārkārtīgi raksturīgi, un es, man viņa ārkārtīgi arī pietrūks. Paldies! paldies. Lielas paldies Aštans kundzei! Tagad došu vārdu referentam ar Lakī kungam. Thank you. Thank you very much. Lielas paldies! Šīs debats bija ārkārtīgi interesantas. Es tikai gribēju izteikt dažus komentārus. Pirmkārt, esmu ārkārtīgi priecīgs, ka neviens nav kritizējis man ziņojumu par četriem galvenajiem punktiem. Pirmkārt, par starptautiskās palīdzības reformu, par opija kultivācijas izskaušanu, par labāku policijas spēku koordināciju un miera procesu atbalstu. Kritika tika izteikta par citiem punktiem, un esmu priecīgs, ka pēc viena gada diskusijas uh, Ārlietu komitejā kolēģi atbalstīja ziņojumu struktūru. Šis nav ar laki ziņojums pēc tam, kad to atbalstīja ārlietu komiteja. Tas ir komitejas ziņojums, un to atbalstīja gan drīz vienbalsīgi ar 60 balsīm par un vienu pret. Tas iekļauj vairākus kompromisus, par, kurā, par kuriem vienojās visas politiskās grupas svarīgi ir atsaukties arī uz īsto ziņojumu tekstu, kas ir pēdējais teksts. Žuvankungs pieminēja okupējošos spēkus, tā vairāk tas nav gala versijā. Šeit mēs runājam par starptautisko spēku koalīciju Afganistānā. Šo ziņojumu daļu mēs mainījām ar grozījumiem. Vissvarīgākais jautājums ir bezpilota lidaparāti. Šeit ir runa par divām rindiņām kompromisa starp dažādām politiskām grupām. Un es eh, domāju, ka vienošanos par to jau mēs esam panākuši, bet es ticu tam, ko teica runātāji, bet man liekas, ka kompromiss, ko mēs panācām, nerunā par aizliegumu izmantot šādus lidaparātus. Tas arī netiek kritizēts bet es ceru, ka grupas spēs vienoties par šo jautājumu. Lielas paldies visiem, paldies Aštons kundzei. Es ceru, ka viņa pilnībā ņems vērā to, kas rakstīts ziņojumā. Šis ziņojums ir ļoti konkrēts un aicina izveidot izējas stratēģiju no Afganistānas. Paldies! Lielas paldies referentam! Vai jūs varētu atbildēt uz Šegedīkunga jautājumu? Eh, Šegedīkungs grib uzdot jautājumu, izmantot zilās kartas procedūru. Jā, saka Lakīkungs. Lūdzu, Šegedīkungs, jūs varat uzdot jautājumu. Μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Σύντομα σας... Lūdzu, uzdodiet jautājumu referentam, bet lūdzu izsakieties īsi. Elnézést kérek, hogy most eh, szólok... szólok. Vēl paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es neuzdodu jautājumu ar Lakīkungam, es uzdodu jautājumu jums, priekšsēdētājs kundze. Es tikai gribēju izteikt brīdinājumu. Es esmu neatkarīgais deputāts. Mums nav pārāk daudz iespēju piedalīties debatēs. Es ierados pirms stundas, piegāju pie jūsu darbiniekiem, sakot, ka es gribētu runāt. Es saprotu, ka šodien man tāda iespēja nebija. Es eh, savu sakāmo iesniegšu rakstiski, tas tiks pievienots protokolam, bet būtu labi, ka jūs varētu vairāk mēģināt uh, apmierināt mūsu neatkarīgo deputātu vēlmes izteikties. Danžan kungam jautājums par procedūru. Jā. Ja Eh, ar Lakī kungam ir taisnība. Galīgajā tekstā, ko mums piedāvā B apsvērumā, vairs nav vārdu okupētāji spēki. Franču tulkojums, diemžēl, pēdējā versijā ir nepareizs. Vēl šorīt no rīta franciskajā versijā bija šis termins okupētāji spēki, un tādēļ arī mans kolēģis Žuvēna kungs par to ļoti uztraucās. Donžēna kungs saka priekšsēdētāji, bet tas nav jautājums par procedūru. Godātie deputāti! Mēs šobrīd te jaucam dažādas procedūras un lietas. Danžēnkungs izteicās par jautājumu, kas neskar procedūru.